So colleagues, we will begin the vote. Godātie kolēģi, nu tad sāksim balsot. Mums ir jāsāk saulēcīgi, mums ir daudz paredzēts mm, dienas kārtībā, un visi taču ceturtdienā grib doties arī prom, un tātad sāksim sanāksmi ar darba kārtīgas apstiprināšanu. Ja nav iebildumu, tad uzskatīsim darba kārtību par apstiprinātu, par valodām runājot. Ņemiet vērā, ka dāņu, horvātu un gēlu valoda nav pieejama šodien. Viena tāda tehniska niansa no tehniskajiem dienestiem, par ko man jums jāpastāsta, respektīvi, mēs izmantojam šo ārkārtīgi lielo telpu bieži. Un tad, kad jūs runājat, tāpēc, ka mēs esam, acīm redzot, Lība komiteja un šajā lielajā telpā, tad mikrofoni ir, nu, tādi netik spēcīgi un mums mazliet tuvāk jāpielācis pie mikrofona, lai tulka varētu jūs sadzirdēt un tehniskie dienesti tāpat, lai jūs varētu dzirdēt. Nu, tā ir vēsts, kas man jums jānodod no tehniskajiem dienestiem, lūk. Tātad, lūk, vienkārši apzinieties to. Okay, so, um, some... Un tātad, balsojums. Šķiet, ka Nagis ziņojums būs par četri, nu, apmēram 40 minūtes, prasīs pārējie tādi īsāki varbūt. Un pirms mēs pārējām pie balsošana, mums ir trešais darba kārtības punkts protokola apstiprināšana sanāksmēm, kas notika 3. oktobrī, 5. septembrī, 31. augustā, 15. un 16. jūnijam un 30. maijā. Ja jums nav iebildumi, tad šis protok šie protokoli uzskatām par apstiprinātiem. Lieliski varam pāriet tālāk pie pirmā balsojuma. Tātad pirmais balsojums, piektais darba kārtības punkts Vai visiem ir mm, balsošanas kartītes līdzi? Ja ne, tad dodiet ziņu jau šobrīd, lai varam to atzīmēt. Nē, visiem ir balsošanas kartītes līdzi. Lieliski. Piektais darba kārtības punkts. Sorry, colleagues. Atvainojos ceturtais, tomēr tātad vienošanās par operatīvo strateģisko sadarbību starp Gruziju un Eiropolu. Referents esmu es pats. Pārējam pie balsošanas. Pirmais grozījums. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Norādīts. Otrais grozījums. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Arī zem noraidīts. Un tagad balsosim gala balsojumā par rezolūciju kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 31 balss par, 3 pret, 6 atturējās. Pārējiem pie nākamā darba kārtības jautājuma. Tas ir piektais darba kārtības jautājums. Vienošanās par operatīvo strateģisko sadarbību starp Ukrainu un Eiropālu. Referenta Marija Gabriela. Un sāksim balsot par grozījumiem. Ja kolēģi jūs neiebilstat, ja, varbūt mēs varētu blokā balsot par 1 līdz 4 grozījumu. Mim. Ja, piekrītat? Jā. Labi, atsevišķi pirmais par. Nē, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais grozījums par. Mm, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Un gala balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 34 balsis par, 3 pret 6 saturējās. Apsveicam Gabriels kundzi. So, colleagues, now we move to kolēģi, pārējiem pie sastā darba kārtības punkta - elastības instrumenta mobilizācija, lai finansētu tūlītējas budžeta pasākumus, kas vērsta pret migrācijas, bēgļu un drošības krīzes. Referenta Monika Makovēja. Pārējiem pie balsojuma. Vispirmām kārtām pirmais kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais kompromiss grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. Ceturtais kompromiss grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 27. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 28. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Un balsosim par grozīto tekstu kopumā, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 38 par 3 pret 2 atturējās apsveicam Makavejs kundzi. Un pāriem uzreiz pie nākamā ziņojuma. Septītais darba kārtības punkts ārkārtas rezerves mobilizācija 2017. gadam. Referenti tāpat ir Monika Makovēja. Ķeramies pie balsojuma. Pirmais kompromiss grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais kompromiss grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. Trešais kompromis grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 21. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otra, 22. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais kompromis grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Balsojums par grozītu tekstu kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 38 balsis par, 3 pret, 3 atturējās. Apsveicam referenti. Pāriem tālāk. No point, point Pie astotā darba kārtības punkta. Godātie kolēģi, Tas ir Jozefa Nagī ziņojums. Situācija ar pamatiesībām Eiropas Savienībā 2015. gadā. Un te negribu jums norādīt uz pāris korekcijām balsošanas sarakstā saskaņā ar grupu grozījumiem. 5, 8, 5, 8, 7 un 6, 1, 8 tiks balsot, par tiem tiks balsots apakaļ. Teksts ir ļoti līdzīgs, abi tika pieņemti. Līdz ar to tas. Uh, tā kā teksti ir līdzīgi, ja 587 tiks pieņemts, tad otrs atkrīt, jo citādi dubultojas teksts. Ja 702 tiek pieņemts, tad arī nākamais minētais 913 atkrīt. Referenti, vai jūs vēlaties īsi ko teikt? Paldies! Vēlos tikai teikt lielu paldies visām politiskajām grupām, visiem mēnu referentiem un deputātiem par to apjomīgo darbu, ko viņi paveica strādājot pie šī nozīmīgā ziņojuma par pamatiesībām Eiropā. Vairāk par tūkstots grozījumiem, trīs atzinumi. Tie visi šeit ir ietverti, 45 kompromisa grozījumi un 42 atsevišķie balsojumi, tāpēc, es domāju, diezgan veiksmīgi mums visu to ir izdevies paveikt Domāju, tas parāda, cik labi mēs spējam sadarboties un atrast zelta vidusceļu. Paldies, Nāgī kungs! Nu tad pāriesim pie balsošanas. Pirmām kārtām pirmais kompromiss grozījums sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais kompromiss grozījums. Pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 292. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais kompromis grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais kompromis grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 309. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais kompromiss grozījums pa daļām pirmā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais kompromiss grozījums sākam balsot. Balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 37. kompromiss grozījums pa daļām pirmā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Piekais kompromiss grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sastais kompromiss grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 372. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 31. kompromiss grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais kompromiss grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pieņemts. Bekar kunga balsojumu par septīto kompromisu grozījumu atzīmēsim atsevišķajā. Ja 404. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 406. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 20. kompromiss grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 416 sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. kompromiss grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 4-4-1. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 12. kompromis grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 40. kompromis grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 19. kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 15. kompromis grozījums. Priekšādātais atvainojas, tomēr jābalso par 4, 8, 7, 487. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 15. grozījumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. kompromisa grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 17. kompromisa grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 5.05. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 41. kompromis grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. kompromis grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 32. kompromis grozījums sākam balsot. Pieņemts. Beidzam balsot. Pieņemts. Pieci, septiņi, astoņi un pieci, septiņi, deviņi. Identiski grozījumi sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 5, 8, 580. Sākam balsot. 580. Visi nav balsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 23. kompromis grozījums. Sākam balsot. Pirmā daļa. Atvainojiet, pirmā daļa. Beidzam balsot. Pieņemts otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 587. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 21. kompromis grozījums. Pirmā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 610. sākam balsot. Nē. Pārējiem pie 613. sākam balsot. Seši, viens, trīs. Beidzam balsot. Noraidīts. 614. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 36. kompromis grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 24. kompromis grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 22. kompromis grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 694. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 702. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 25. kompromis grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 28. kompromis grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 27. kompromis grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 28. kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 29. kompromisa grozījums. Nē. Sevi labo priekšādātājs. 738. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad 29. kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 30. kompromisa grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 757. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 758. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 771. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 33. kompromis grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 34. kompromis grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 35. kompromis grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 38. kompromis grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 38. kompromis grozījums. Sākam balsot. Atvainojiet. 38. Jo mēs jau par to nobalsojam. 39. Tātad sākam balsot. Klust. Beidzam balsot. Pieņemts. 931. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 945. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 951. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 952. sākam balsot.

Beidzam balsot. Noraidīts. 973. sākam balsot. Vai jūs vēlaties blokā balsot no 973. līdz 982. Visi kosas krisoknas grozījumi sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Okay. Kolēģi, tālāk ievilkumi. Par kompromisu tekstu attiecībā uz visiem ievilkumiem. So, colleagues, we now vote on the... Kolēģi, tagad balsosim par kompromisu tekstu attiecībā uz visiem ievilkumiem. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tā kā tas ir pieņemts, tad mēs tālāk uzreiz pārējām pie apsvērumiem. Visi gatavi? Tātad 118. Kolēģi. 118. grozījums pie apsvērumiem. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Vai jūs visi zināt, kurā vieta balsošanas sarakstā esam, ja? Desmitais kompromiss grozījums pie apsvērumiem sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 165. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 184. Beidzam balsot. Noraidīts. 200. 54. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 260. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 270. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk nonākam pie pantiem FEM 6. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. FEM 14. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. M 56. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. So colleagues, we now go to Kolēģi, pāriem pie gala balsojumu, daram to ar personālu balsojumu. Visi gatavi? Personālu balsojumu sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Gala balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. 41 par, 4 pret, 4 atturējās. Apsveicam referentu Nāgī kungu. Congratulations. And we have, colleagues, we have another... Kolēģi, mums ir vēl balsojums. Divi īstenībā vēl. Līdz ar to pārējām pie civiltiesību noteikumiem par robotiku. Referents ir Mihāls Bonī. Mums ir jāpieņem eh, šie. Uh, šis atzinums saskaņā ar 54. punktu. Bonīkungs vēlaties izteikties, ja nē, tad sākam uzreiz balsot. Tad kolēģi ķeramies klāt balsošanai. Trešais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 83. grozījums. Jā, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sastais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pārliecinoši pieņemts. Astotais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais kompromiss. Sākam balsot. Pieņemts. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 43. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 62. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 15. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tā, nu, ķeramies pie apsvērumiem. Nē, es atvainojos, priekšsarētājs 79. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Astoņdesmit septītais grozījums. 87. grozījums. Vai tad ne? 87. grozījums. Tieši tā. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad ir apsvērumi. Pirmais kompromis, pirmais grozījums. Nē, pirmais kompromis tomēr jā. Pieņemts. Otrais kompromiss. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Balsojam par tekstu kopumā, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 47 pār, neviens pret, divi atturas. Apsveicam Bonī kungu. Paldies, Tomas. Es, protams, piekrītu. Ejam tālāk. Desmitais punkts - informācijas apmaiņa, agrīnās brīdināšanas sistēma un riska novērtēšana saistībā ar jaunām psihoaktīvām vielām. Un atkal šeit referents ir Bonīkungs. Balsojam par starpiestāžu sarunu uzsākšanu un sarunvedēju komandas sastāvu. Ja referents nevēlas īpaši izteikties, tad mēs sāksim balsošanu. Ķeramies klāt! Vispirms NV10. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 24. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. NV13. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 27. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. NV 14. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. NV15 sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. NV16 sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. NV17 sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sestais grozījums identisks ar NV18. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 30 grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 31. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. NV21. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 32. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 33. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 11. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trīsdesmit ceturtais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 35. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. NV23. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. NV24. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. NV25. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts NV26. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 13. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 37. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 14. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 15. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 38. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Apsvērumi. NV1. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 17. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Labs mēģinājums, Tomas, bet nē, ejam vien pa vienam. NV2. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. NV3. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. NV4. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 18. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. NV5. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. NV6. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 19. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. NV7 sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. NV8 sākam balsot. Beidzam balsot Pieņemts. Pirmais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Gala balsojums, personāla balsojums. Sākam balsot. pieņemts 48 pār, nevienu pret, 3 atturas. Un tagad mums jābalso par eh, sarunu uzsākšanu un sarunvedēju komandas sastāvu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 48 pār, 1 pret, 3 atturas. Apsveicam Bonī kungu. Un pēdējais no visiem balsojumiem, kolēģi. Vienpadsmitais punkts - jautājums, uz kuru komisijai jāatbild mutiski saistībā ar komisijas pienākumu vīzu savstarpīguma jomā saskaņā ar regulas 139.01. pirmā pānta cerato punktu. Viens balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 45 pār, 3 pret, 4 atturas. Ar to arī esam beiguši balsošanu. Paldies par to, ka tik eh, raiti mēs to spējām izdarīt. So, so colleagues, we voted very... Kolēģi, mēs esam ļoti ātri nobalsojuši par stundu apsteidzot uh, grafiku. Acīm redzot, mums ir jāizsludina pārtraukums uz stundu līdz 2011. Paldies par raito darbu, bet šobrīd izsludinām pārtraukumu uz vienu stundu.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

Voilà. Thank you. Oh.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 Uh, dear colleagues, if... Godātie kolēģi, ja visi esam viensprāts, tad uh, varam turpināt mūsu komitejas sēdi. Jā, izrādījās, ka mēs pabeidzām balsošanu, pē, uh, mēs pabeidzām balsošanu ļoti ātri. Paldies visiem par jūsu nasko darbošanos un paldies, ka esam atpakaļ laikā. Sākam 12. darba kārtības punktu izskatīšanu Eiropas mākoņu datošanas iniciatīvu. Tas ir atzinums, ko ir sagatavojis Bonīkungs. Tas ir pašiniciatīvas atzī, atzinums, kuru esam sagatavojuši ITRE komitejas ziņojumam, bet eh, saskaņā ar 53. reglamentu punktu mūsu komitejai ir iespēja sagatavot eh, pašiniciatīvu. Un, eh, protams, tā ir arī veiksmīga ideja. Mums, mēs esam izveidojuši masu uzraudzības e, iniciatīvu, un es e, esmu pārliecināts, ka mūsu komiteja saglabās interesi šajā jomā. Es zinu, ka Bonija kungs ir eksperts jautājumos, un tāpēc ir ļoti labi, ka tieši viņš ir referents. Tagad būtu interesanti uzklausīt Bonija kunga teikto dodu kungu, <laughs> dodu vārdu Vanī kungam, vārds jums. Thank you very much, Ms. Paldies, priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi. Esmu sagatavojis atzinumu uzmetumu, un tajā vēlētos uzsvērt libe kompetences sfēras un to, kā būtu jāveido Eiropas atvērtās mākoņu datošanas ideja. Protams, e, būtisks uzsvars tiek likts uz datu aizsardzību un drošību. Uzsveru to, cik svarīgi ir zinātniekiem un pētniekiem sadarboties e, un apmainīties ar datiem. Tas ir būtisks inovācijas risinājums un jaunie risinājumi tādi kā mākoņa datošana un arī mākoņa citi momenti, tie veicina zinātnisko sadarbību un <clears throat> iniciatīvu. Tomēr datu apstrādē un datu apmaiņai ir jānotiek saskaņā ar spēkā esošo datu aizsardzības likumdošanu, īpaši nesen pieņemto vispārējo datu aizsardzības regulu. Ir svarīgi nodrošināt arī to, lai brīdī, kad mēs vēlamies piemērot eh, harmonizētu nostāju datu aizsardzībai, ir svarīgi uzsvērt, ka arī zinātniekiem ir jāatcerās un jāpiemēro tie paši noteikumi, kas attiecās uz citiem. Tāpēc ir būtiski pieminēt, ka dalību valstis šobrīd īsteno regulā ierakstītos harmonizēšanas noteikumus brīva datu apmaiņa, brīva datu plūsma nāks par labu zinātnē un pētniecībai. Un tiešām ceru, ka komisijas iniciatīva realizēsies dzīvē. Un eh, šķiet, ka janvārī eh, komisija nāks klajā jau ar konkrētākiem priekšlikumiem. Visbeidzot vēlētos uzsvērt to, cik svarīgi ir kiberdrošības momenti Eiropas atvērtajām mākoņu, mākoņu datiem. Un e, komisija varētu veicināt e, iniciatīvu atbalstu, lai e, datu apmaiņa un apkopošana būtu droša. Koordinatori lēma strādāt pie šā dokumenta tikai un vienīgi angļu valodā. Decembrī ir paledzēt, paredzēts balsojums, lai mēs savu atzinumu pieņemtu vēl pirms itras balsojuma. Un uh, Grozījuma iesniegšanas eh, termiņš ir 21. novembris 6. Vakar, vakarā, un tagad ar interesi uzklausīšu. Jūsu viedoklis vienmēr esmu atvērts diskusijai un vienmēr atvērts ciešākai sadarbībai ar ēnu referentiem. Paldies, prieksēdētājs! Paldies, Bonikungam! Un tagad e, došu vārdu ēnu referentiem un citiem kolēģiem, kur vēlas izteikties. Pirmā Grīsbergs kundze, lūdzu. Merci, Klod. Paldies, Klod pāris vārdos par šo atzinumu. Pirmkārtām paldies mūsu kolēģim par darbu. Viņš mums deva pamatu šim atzinumam un gribu teikt, ka piekrītu visam šim četru punktu sastāvam, svarīgākajiem četriem punktiem, kas iekļauti dokumentā. Un pie šāda tipa dokumenta strādājot, mēs redzam, ka darbs var būt daudzsološs, tam nu, strādā, strādā pie tādiem Eiropas, Eiropai raksturīgiem jautājumiem un ļauj mums panākt to, ka Eiropa ir novatoriska un radoša. Un tas saistīts, protams, viss ar konkurētspēju, digitālās jomas tālāku attīstību un mūsu spēju šai jomā saliedēt visus eiropiešus. Šis dokuments uh, ir at, atšķirīgs no tiem dokumentiem, par ko, piemēram, runāsim arī tālāk. Un tur mēs, diemžēl, sastapsimies ar lielākām, nopietnākām problēmām. Un mūsu komiteja, diemžēl, par tādām strādā bieži. Par saturu runājot. Mēs redzam, cik ārkārtīgi daudz un dažādi ir dati, ar ko apstopamies ikdienā mākoņu datošanas kontekstā, un tas piedāvā daudz jaunas iespējas zināšanu apmaiņai, pētniecībai arī Eiropas politika īstenošanai. Un tāpēc priecājos, ja varēsim šo dokumentu, šo tiesību aktu ievērt pēc iespējas ātrāk. Mēs nedrīkstam gal galā šai jomā, nu, vilkties visiem nopakaļ. Nē, mums ir jāiet avangardā. Ņemot vērā, ka, protams, arī citos kontinentos Āzijā un ASV šī joma ir aktuāla. Un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi ar šo atzinumu uh, izstrādāt tos instrumentus, kas būtu eiropeiski pēc sava rakstura un mūsu rīcībām. Lieliska tēma. Nu, protams, ir arī atsevišķi problēma jautājumi, uzdevumi, tie ļoti labi izanalizēti eh, mūsu darba gaitā un gribēju uzsvērt to, ka, protams, vienlaicīgi jādomā par datu aizsardzību un par drošību tāpat. Par aizsardzību runājot, runājam par privātajiem datiem, Tā ir lieta, uz ko ļoti bieži dzirdam atsaucas ne tikai mūsu komitejas darbā, bet arī no pilsoņiem. Un kolēģis jau uzstāja, ka šim aspektam jābūt eh, skaidri apskatītam, jo arī šai mākonī un šai paredzamajā Eiropas mākonī var rasties zināmas problēmas ar to, kā tiek ievēroti attiecīgie datu aizsardzības tiesību akti. Pirms vairākiem gadiem bija, tika konstatēta, ka, ka 30 atsevišķi riska elementi pastāv šādam kopējam mākonim. Nu, tā tad, lūk, uzmanīgi jādomā par to, kā tiek izmantota vai atkārtot izmantoti dati, kas atrodas mākonī. Un ar to vienu, ka mēs, mm, lūk, nosūtam šos datus uz mākoni, ar to tas vien jau prasa, lai būtu attiecīgās atbild, aizsardzības normas, tas attiecas gan uz savākšanas procesu, gan pārstrādes uzglabāšanas procesu. Otrs vēl tāds jautājums, kas, manuprāt, ir ļoti nozīmīgs. Tas ir risks attiecībā uz datiem, kas atrodas šai vir virtualizētajās mm, ķēdēs. Respektīvi, ka šie dati varētu kļūt pieejami kaut kādām neautorizētām trešām personām. Nu, piemēram, ja sistēma nobrūk, sistēmas uzturētājs, nu, kuram nav pietiekami liela morāla atbildība, uh, piemēram, arī varētu tad ļaunprātīgi šos datus izmantot vai neusturēt sistēmu, un tad tehniska rakstura kļūdas var novest pie tā, ka šie dati tiek izpausti. Un tas ir jā, attiecīgi jāparedz šeit un jāpiedāvā juridiskas garantijas. Trešā lieta, kas, manuprāt, arī ir ļoti svarīga attiecas uz juridiskiem datu pieprasījumiem. Gadījumos, kad varas iestādes datus pieprasa, piemēram, no ārvalstīm, no trešajām valstīm, no valstīm, kas nepiedara, nepiedara Eiropas Savienībai. Lūk, tādas ir šīs pirmās eh, nianses, kas saistīts lūk ar datu aizsardzību, un kā nu referente par vēl vienu tādu problēmu jautājumu uzsatu drošības lietu, kad runājam par mākoņu datošanu. Uh, un brīvībām, tad, protams, ir svarīgi aizsargāt šos datus, kas ir mākonī pret jebkāda veida kibernoziedzību, pret uzbrukumiem, hakariem un visu, kas varētu apdraudēt šo reģistru. Un šai kopējā tekstā mums vajadzētu piedāvot arī infrastruktūra aizsardzības pasākumus attiecībā uz šo Eiropas mākoni Nu, lai nav tā, ka mums pēc tam atkal pie šīs lietas jāatgriežas tajā brīdī, kad problēmas parādās. Un no drošības skatu punktu raugoties, datu koncentrēšanās, protams, arī ir tāds instruments, kas ir, nu, tas tāds nazis ar diviem asmeņiem. Jo tas, protams, ir no vienas puses ļoti labi, bet arī tas rada sarežģīts. Un domāju, ka komisijai šeit būs priekšlikumi. Uh, Grozījuma iesniegšanas termiņš ir pirmdien. Es ceru, ka līdz tam brīdim mēs vēl varēsim te nākt klajā ar jaunām idejām. Paldies! Paldies! Halla, Alla Halako kungs lūdzu tagad. Jā, paldies, priekšsēdētāja kungs. Es eh, vēlētos eh, runāt Daltona kunga vārdā, kas ir ECRN referents un nevarēja šodien ierasties. Uh, Atzinums tā patreizējā redakcijā šķiet pieņemams, bet ECR grupa iesniegs vairākus grozējumus. Un tomēr mēs uzskatām, ka atzinums jau šobrīd ir pietiekami sakarīgs. Daltona kungam īpaši pievilcīgs šķiet tas, ka Eiropas komisija atzīst, ka vispārējā datu aizsardzības regula ir ielikusi ļoti spēcīgus pamatus datu aizsardzībai un papildus likumdošanu šajā jomā mums nebūtu nepieciešama. Priekšstādātājs, paldies! Sargentīnī kundz lūdzu. E, paldies, prieksēdētāji kungs. Eiropas mākoņu datošanas iniciatīva zinātniskiem mērķiem ir ļoti atbalstāma un atzīstama ideja, bet e, atceros, ka par šo iniciatīvu jau 13. gadā mēs runājām, un arī 14. gadā pie šās tēmas vēl atgriezāmies. Atceros, ka toreiz Nelī Krūza, kas bija komisāra atbildīgā par šo jomu, e, sāka runāt un e, attīstīt šo ideju, bet, diemžēl, viņa izmainījās Hjort Pakard kā kompānija, kura at, at, mm, tātad veidota šo Eiropas mākoņu datošanu bet eh, toreiz pret viņiem tika uzsākta izmeklēšana un eh, tieši datu aizsardzības jomā varbūt tas nebija labākais eh, izvēles subjekts. Tā tad Eiropas likumdošanas ietvaros mums vajag izveidot tādu mākoņu datojumu, kas nāktu par labu Eiropas iedzīvotājiem un ne tikai. Bet ko Eiropas komisija dara? Viņi izvēlējās Hewitt Packard kā kompāniju un toreiz mēs par to daudz, daudz gražojāmies. Tomēr. Tas, ka šobrīd eh, mēs veidojam Eiropas mākoņu datojumu, lai aizsargātu Eiropas zinātniekus un viņu idejas, ir labi. Bet eh, sīkāk analizējot šo ideju, Protams, mums ir um, jāsadarbojas ar katras dalību valsts IT ekspertiem, un tas ir pareizi, bet par datu aizsardzību runājot, mēs nevaram būt pārāk uzmanīgi. Ik viens mākonis, kurā ir personas dati un cita delikāta informācija, uh, Eh, šeit jau noteikumiem ir jābūt ārkārtīgi spēcīgiem, bet eh, šķiet, ka komisija uzskata, ka tas ir tāds kolaterāls jautājums. Nē, tas ir ārkārtīgi būtiski, lai cilvēki uzticētos un savu informāciju glabātu mākonī. Un to noteikti vajadzētu uzsvērt. Šajā sakarā nepiekrītu referendam, kā pseidonumācija Šitie ir vārdi, kurus nevar pat izrunāt, saka runātāja. Anonimizācija un pseidonimizācija ir pareizie ceļi. Jo ir iespējams eh, arī šajā anonīmajā mežā atrast konkrēti, kurš tad slēpjas un kādi ir īstie dati, kas slēpjas aiz anonimizācijas. Es nezinu, vai jūs esat redzējuši Um, vācu televīzijas atklāto, kas tad glabāja šajos mākoņos un kas ir zināms par Eiropas iedzīvotājiem. Bet tā tad pat ja dati tiek glabāti ar pseidonīmu, tas neko labu mums nesola. Es vēlētos, lai tomēr aizsardzība būtu spēcīgāka. Mēs iesniegsim vairākus priekšlikumus, tajā skaitā arī ļoti spēcīgu. Um, bet, eh, bet tad eh, mums vajadzētu mm, to visu paslēpt daudz labāk, bet eh, mēs esam priecīgi, ka šī mākoņa iniciatīva ir. Ja neviens cits kolēģis nevēlas runāt, tad es tagad vēlētos dot vārdu komisijas pārstāvēji. Lūdzu. <clears throat> Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētājs vēlētos uh, arī referentu uzslavēt, kaut arī Lībē komitejā e, mēs e, cenšamies tam visam tuvoties, tad tomēr digitālajā pasaulē mākonim ir vairāki aspekti. Protams, ka pamatiesības ir jāņem vērā, tā skaitā jānodrošina datu aizsardzība, bet tāpat tas e, nozīmē arī konkurences jomas aizsardzību. Lai rēģētu uz jaunajiem izaicinājumiem, e, padomāsim piemēram par bezpilotu lidmašīnām, jeb droniem un autopilota lietošanu. E, mēs pat nezinām, kā tas savādāk varētu darboties, tāpēc ir nepieciešama šāda atklāta pieeja. Kas attiecas uz Argentīnī kundzes minēto par datu aizsardzību, uh, Mūsu izpratnē anonimizēti dati ir eh, anonimizēti tikai tad, ja tos nevar izsakot līdz konkrētai personai. Ja to var izdarīt un tā rezultātā persona ir identificējama, tad tā, tie tomēr ir eh, ar personu saistīti dati un tad eh, viņi ir savādāk jāapstrādā. Līdz ar to pieeja ar pseidonimizēšanu un anonimizēšanu ir tās. Uh, tāds, tāda pieeja, kas ir nepieciešama mums. Un tad mums ir arī pierādījumi, kāpēc e, ir nepieciešams savādāk apstrādāt šos datus. Tur mums jārunā arī par šo datu uzglabāšanu. Uzglabāšana nav tas riskantākais, e, vairāk jādomā ir par pieejušiem datiem. Uh, lai reidentifikācijas atslēga tiktu nodrošināta kādā trešā vietā, kāds datu uzraugs vai kaut kāds e, līdzīgs risinājums. Mums ir jābūt atvērtākiem, radošākiem saistībā ar e, apiešanos ar datiem un e, jāizmanto plašāk tās iespējas, kas mums ir, savādāk mēs tikai atpaliksim. Mums ir nepieciešams vairāk domāt par pieeju, un ja ir citi modeļi, eh, salīdzinot ar pseidonimizēšanu vai anonimizēšanu, mēs esam atvērti arī citiem risinājumiem, bet mums ir nepieciešams vismaz radošums, lai eh, personu saistītus datus, eh, izmantojot, varētu arī kaut ko izstrādāt. Un ne tikai izmantot pseidonimizētus un anonimizētus datus. Paldies! Bet um, es tomēr vēlētos, lai komisija atbildētu uz jautājumu, kā šis Eiropas kopīja, kopējais mākonis šobrīd kāda attīstības stadijā, jo ITRA komiteja ir uzsākuši šo projektu, sagatavot atzinumu, un šīs debatas ir ļoti svarīgas jo tieši datu privātuma aizsardzība mūsu komitejā ir tuva. Tātad, ko komisija mums var pateikt, cik tālu šis projekts šobrīd ir attīstījies? Komisija. Even briefly. Yes. Thank you very much. Eh, paldies. Paldies par eh, jūsu atzinumu. Mēs eh, augstu novērtējam ITRA komitejas ziņojumu. Ko komisija šobrīd ir paveikusi? Eiropas atvērtais eh, zinātnes mākoņa datojums. Komisija šobrīd ir um, iesaistījusies sarunās ar iesaistītajām pusēm, lai novērtētu, kāds būtu vislabākais iespējamais eh, veids, kā īstenot šo Eiropas zinātnes mākoņu datojumu. Protams, ņemot vērā gan pamattiesības, gan arī datu aizsardzības aspektus. To visu ņemot vērā, mēs eh, arī strādājam pie jaunas likumdošanas, kas eh, tiks eh, sagatavota brīvas datu apmaiņas jomā. Šobrīd uzskatām, ka Mēs ir pārāk runāt par konkrētiem momentiem, jo esam konsultāciju procesā. Un šajā procesā ņemam vērā visu iesaistīto pušu viedokļus, visu to viedokļus, uz kuriem šī iniciatīva tādā vai citādā veidā varētu atteikt, attiekties par vispārējo datu aizsardzības regulu. Mēs um, augstu vērtējam atzinumā ierakstītās idejas un tiešām uzskatām, ka harmonizēta regulas īstenošana reālajā dzīvē nāks par labu it visiem, un tas eh, palīdzēs arī izveidot eh, visai Eiropas zinātnes mākoņdatojumu, kas savukārt veicinās ciešāku sadarbību zinātnes un pētniecības jomā. Vienlaicīgi nodrošinot ļoti spēcīgu personas datu aizsardzību. Paldies, priekšsēdētājs, paldies! Vēlējos piebilst tikai vienu aspektu. Sargantīnī kundze pieminēja to, ka, kad e, sākotnēji runājām par e, šo zinātnes mākoņu izveidi, tad tas bija iepriekšējā sasaukumā, un e, viens no pretrunīgākajiem aspektiem bija, ka darbs pie šī visa Eiropas zinātniskā mākoņa toreiz bija ārkārtīgi karsts. Un, protams, mums ir jāmēģina rast harmonizētu skatījumu, bet um, Toreiz Amerikas eh, likumdošanā jau bija ierakstīti zinām noteikumi, bet eh, mēs vēlējāmies izveidot vispasaules mākoni, bet, piemēram, Grisbeks kundze to jau pieminēja. Jūs runājāt visas komitejas vārdā. Un esmu dzirdējis arī citus kolēģus izsakamies līdzīgi, ka mēs eh, atsakamies no šīs klišejas, ka mums ir jāveido katram savs mākonis un ir jāceļ mūri un sienas. Mēs zinām, kā strādā vispasaules internets mums strādājot pie zinātnes mākoņa, ir jādomā arī par nākotni. Mūsu atzinums ir ļoti īs. Protams, um, anonimizēti dati, privātums, svarīgi jautājumi. Mūsu komitejā ir pietiekama apkopota ekspertīze, lai varētu e, izvērtēt to, kāda ir situācija, un e, Bonija kungs e, jau to ir skaidri parādījis, ka klišai, kam Amerikas Savienotās valstis dominē, ir jāizšķīdina. Mums ir jāmēģina kļūt par ekspertiem pēc iespējas ātrāk. Un eh, no šāda rakursa raugoties šajā atzinumā tas viss jau parādās. Esmu pārliecināts, ka ja kolēģi vēlēsies ko sīkāk ierakstīt šajā ziņojumā, tad iesniegs savus grozējumus. Un eh, tas eh, arī mani priecē, ka Mēs esam atkal paņēmuši savās rokās šo jautājumu. Tas ir ļoti nozīmīgs mūsu komitejai, un tagad došu vārdu Bonīkungam noslēguma vārdiem. Paldies par, vi paldies par visām idejām, kas šeit izskanēja. Laika mums nebija daudz. Laika jau nav daudz līdz eh, grozējuma iesniegšanai, bet esmu pārliecināts, ka eh, sadarba gribas rezultātā mums izdosies panākt ļoti labu atzinuma. Uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai mūsu rekomendācijas un lai mūsu libes skatījums uz Eiropas eh, zinātnes mākoni būtu skaidrs. Protams, ir būtiski ieturēt eh, līdzsvaru un ņemt vērā kā eh, pamatiesības, tā arī personas datu aizsardzība mums ir GDPR. Un uh, tieši zinātnes un pētniecības ietver regulas īstenošana dzīvē ļaus mums labāk saprast, kā īstenot anonimizāciju un pseidonimizāciju. Atcerēsimies, ka mēs runājam par mākoni. Un šobrīd IT attīstība notiek tik ātri, ka to paredzēt ir tikpat kā nav iespējams. Mēs runājam par mākoni, kurā būs nevis personas dati, nē. Tas būs mākonis, kas ļaus apmainīties ar zinātniskiem datiem. Tas e, nozīmē, ka arī personas dati būs tā iekapsulēti, ka Mēs jau šeit pat nerunājam par personas datiem, mēs runājam par to, kā e, zinātnieki varēs iegūt datus, protams, saskaņā ar vispārējo datu regulu, kā varēs e, ar šiem datiem apmainīties. Protams, mums ir jāiestrādā konkrēti kritēriji, bet e, paldies visiem par priekšlikumiem. Ļoti labs darbs mums ir bijis visiem kopā. Paldies! Lielas paldies! Ja domāju, ka visi mēs esam praktizējuši visas šīs lietas, anonimizāciju un tā tālāk un tā projām. Nu tad lūk, tālāk 13. darba kārtības punkts - Frontex. Eiropas robežu un krāsta apsardzes dokuments. Pie mums ir ieradies izpildu direktors no Frontexa, Legērī kungs. Viņš šobrīd, lūk, ieņem vietu tepat uz pódiuma. Un nu, ar viņu atļaujas jau sākšu jūs iepazīstināt ar šo lietu. Tātad, lūk, prezentācija par to, kā tiek īstenota jaunā e Eiropas robeža apsardzes un krasta apsardzes regula. Tā ir viedokļu apmaiņa ar Legēri kungu. Kā jūs, kolēģi, zinat, tad šis, šī jaunā regula ar ko tiek izveidota Eiropas robežu un krasta apsardzes aģentūra, stājās spēkā 6. oktobrī. Kopš šī brīža Legērija kungs jau ir piedalījies, kā jūs zināt, mūsu uzklausīšanā par Schengenas zonu, tas notika 12. oktobrī. Tur viņš runāja par riskanto vietu izvērtējumiem. Uh, un šo izvērtējumu aģentūra grasījās veikt nākotnē. Mēs šodien viņu esam šeit uzaicinājuši, lai viņš mums sniedz jaunāko informāciju par regulas īstenošanu kopumā un pastāsta mums par daudzgadu plāna uzmetumu. Saskaņā ar reglamentu 64. pantu 1. pakšpunktu aģentūrai ir jāpieņem plānošanas dokuments, kurā būtu ietverts aģentūras daudzgadu plāns un ikgadējais plāns turpmākajam gadam līdz katra gada 30. novembrim, ņemot vērā komisijas atzinumu un ņemot vērā daudzgadu plānošanu pēc tam, kad tiek, notiek konsultācijas ar Eiropas parlamentu. Es domāju, ka būs arī citi politiski punkti, par kuriem kolēģi vēlēsies jums uzdot jautājumu, bet lai kāds arī nebūtu, izmantojot, tas, protams, tā arī notiks. Kolēģiem būs jautājumi, jo jūs taču esat šeit klāt. Legirī kungam tagad došu 15 minūtes, lai viņš sniedz prezentāciju, un pēc tam būs jautājumu un atbilžu laiks. Lūdzu, Legirī kungs. Lielas paldies, priekšsādātāji! Godātie parlamenta deputāti, paldies par šo uzaicinājumu. Vispirms. Kopsavilkums par daudzgadu plānu aģentūrai laikā no 17. līdz 19. gadam. Kā jūs varbūt atminaties, tad Šis dokuments ir vidustermiņa strateģiskais biznesa plāns ES aģentūrām, pastāv zināma, zināma tāda veidlapa, tāda forma, kas tiek izmantota. Tas varbūt arī tāds visai mm, plašs dokuments, un tas arī tāds ir, bet es tomēr centīšos uzreiz ķerties pie tiem svarīgākajiem punktiem. Un te tiek runāts par pašreizējo situāciju 17. gadā, bet tas ir tāds dzīves dokuments, tas mainīsies, tas tiks pamazām pārskatīts turpmākā mēneša laikā un tāpat arī gadu laikā, jo, kā jau teicu, paredzētas noteikt periodu līdz 2019. gadam, un nu, mēs būsim gatavi atgriezties pie parlamenta, lai pastāstītu par tālāko notikumu attīstību turpmākajos mēnešos. Pirmām kārtiem ļaujiet paskaidrot, ka pastāv četri daudzgadu plāna mērķi. Tie te arī uzskaitīti, centīšos paskaidrot, kas tie, nu, ko, ko tas īstenībā patiesībā arī nozīmē. Pirmām kārtām mērķis ar nosaukumu apzinātība. Apzinātība nozīmē to, ka aģentūras mērķis ir savākt informāciju par situācijām uz vietas, pamatoties uz izlūkošanas datiem, izanalizējot situāciju, izmaiņas, riskus, apdraudējumus un to iespējamo ietekmu uz ES ārējo robežu drošību. Tāpat arī izanalizējot iespēju, kāda ietekme tam varētu būt uz ES iekšējo drošību kopumā. te vēlos uzsvērt, ka ir paredzēti konkrēti pasākumi, kas saistīti ar tehnoloģijām, ar cīņu pret noziedzību, jo, protams, drošība un terorisma novēršana ir iekļauta mūsu jaunajā mandātā. Šī mērķa ietvaros, tātad, lūk, to darīsim. Tālāk otrs mērķis ir ar nosaukumu reakcija, jeb atbilde. Te, ir, te esam paredzējuši spēlēt galveno romu ES integrētu robežu pārvaldības procesu īstenošanā. Tas attiec, protams, uz kontrol, kontrolam uz ārējām robežām. Te konkrēti pasākumi var būt saistīti ar ārkārtas situācijām, palīdzību dalību valstīm. Vēl viens mērķis saucas attīstība Te runājam par to, ka aģentūra ir gatava izstrādāt paraugu praksi, kompetences, kapacitātes, tehnisko ekspertīzi un veicināt harmonizētu, saskaņotu standartus un darbības praksi. Tas attiecas arī uz apmācību un sadarbu spēju starp dalību valstīm un dažādām tiesību sargājošām instancēm, kas darbojas pie ārējām robežām. Un pēdējais no četriem mērķiem ir izpilde, Te vēlamies gūt rezultātu saskaņā ar spēkāsošiem tiesību aktiem, respektīvi arī jauno mandātu, kas stājās spēkā oktobrī. Un te ietverts arī pamattiesība aizsardzības uzdevums pie ārējām robežām. Ir arī finanšu dimensija tam visam, jo, protams, ka šī izpilda var būt saistīta arī ar labāko un efektīvāko veidu, kā taupīgi izmantot eh, mums piešķirtos līdzekļus. Nu, lūk, gribēju izstāstīt, kādi ir šie četri daudzgadu plāna mērķi. Pastāv arī dažādi strateģiskie virzieni. Vēlos uzsvērt šos sešus virzienus Iespējams, dokumentā būs arī cita termina izmantot, piemēram, strateģiskās rīcības jomas. Un šādi dokumenti mēs būtu visai mm, sarežģīti. Un tā ir pirmā reize, kad mēs konsultējamies ar parlamentu par šādu dokumentu no Frontex puses, bet mēs esam gatavi to uzlabot. Un arī, dzen, uh, attiecīgi pielāgot tad, kad mandātu sāksim īstenot. Tātad strateģiskās rīcības jomas ir plānojums, kas palīdz mums veidot uz aktivitātēm bāzētu budžetu. Tagad par to sīkāk nerunāšu, bet, protams, ja jums būs par to jautājumi, tad esmu gatavs uz to visu atbildēt. Tātad jautājumi par finanšu jomu. Strateģiskās darbības jomas vai virzības saturiski ir šādas. Pirmām kārtām izveidot un spēcināt operatīvo un tehnisko stratēģiju Eiropas integrētai robežu pārvaldībai. Integrēta robežu pārvaldība mm, tā ir lieta, ko saskaņā ar jauno mandātu arī īstenosim. Operatīva un strateģiskā integrētā robežu pārvaldība tiks gatavota aģentūrā kopā ar dalību valstīm un attiecīgajām mēs iestādēm. un mums būs iespēja runāt par to arī šeit Lībe komitejā, ja jūs to vēlēsieties. Šīs, šī punkta ietekmē vēlos arī runāt par kapacitāšu izvērtēšanu un kontaktpunktiem dalību valstīs. Šī spēju novērtošana ir jauna virzība mūsu mandātā attiecībā uz šo robežu un krasta apsardzes Tas ir kā papildinājums integrētai robežu pārvaldībai. Gribu turklāt uzsvērt, ka esam vēlamies pievērsties labākai sadarbībai ar citām tiesības sargājošām institūcijām - policiju, muitu, krasta apsardzi, jo, kā jau teicu, mūsu kompetences ir paplašināts arī iekļaujot drošību un cīņu pret organizēto noziedzību, to starp terorismu. Un tad lūk, šādā veidā šī integrētā robežu pārvaldība tiek aptvērumā paplašināta un vairs neaprobežojas tikai ar migrācijas jautājumiem. Otrais strateģiskās darbības virziens ir kuģniecības, jūras dimensijas spēcināšana robežu apsardzē. Uh, Tā, tas nāk kā loģisks turpinājums, bet arī papildinājums pašreizējai robežu apsardzei. Izstrādāsim, veicināsim sadarbību, uzlabosim sadarbību ar citām aģentūrām nacionālā līmenī un arī ES līmenī. Nu, piemēram, ar Eiropas kuģniecības drošības aģentūru vai zivsaimniecības kontrolas aģentūru, tāpat arī muitas eh, pārstāvjiem, kas darbojas uz jūras robežām. Uh, Eiropas eh, kopējā situācija izvērtēšana tiks uzlabota. Tāpat arī meklēšanas un glābšanas operācijas ir zināma nianses un atspoguļos aģentūras mandātā. Tādējādi aģentūra varēs uzlabot sadarbību vai nu kopēju operāciju laikā, kā piemēram Tritons un Poseidons, ja, tā kā to jau esam darījuši līdzim, bet nu tagad varēsim sadarboties arī dzen. Dzen ar trešām valstīm nepieciešamības gadījumā. Trešā strateģiskās darbības joma - migrācijas pārvaldība pie ārējām robežām. Un te atsaucos uz migrācijas pārvaldības atbalsta komandu koncepciju. Respektīvi komisija nosūta dažādas šādas komandas uz dažādajiem krīzes punktiem, jeb hotspots angliski. Uh, Tas mūsu mandātā arī attiecīgi atspoguļojas ceturtā strateģiskās darbības joma. Ir atpakaļ nosūtīšanas jomā. Aģentūra izstrādās. Līdzekļu apvienošanas iespējas, uzraudzības kapacitāšu apvienotās iespējas, um, šāda veida apkopojumu saraksts ir pieejams. Arī tehniskā jomā palīdzēsim valstīm ar identifikāciju, lai nodrošinātu ceļojumu dokumentu piešķiršanu trešo valstu valsts piedīgajiem. Un pakāpeniski vēlamies izstrādāt koordinētāku pie, sadarbību un pieeja no dalību valstu puses starp dažādiem dienestiem arī vienas dalību valsts ietvaros. Tātad mērķis ir nodrošināt integrētāku atpakaļ nosūtīšanas mm, procesu. Tas saistīts, protams, arī ar pamatiesību aspektiem. Tā ir dimensija, kas arī atspoguļojas visās aģentūras darbībās. Piektā strateģiskās jomas um, virzība ir strateģiska sadarbība ar trešām valstīm. Pilnā jaunā mandāta aptvērumā. Te gribu uzsvērt šos um, informācijas ierēģu nosūtīšanu uz trešām valstīm. Tas sāksies jau šogad. Pirms jaunā mandāta darbā spēkā stāšanos viens šāds, eh, šobrīd tikai viens šāds ierēdnis, tas eh, mainīsies, tiek izstrādāt šobrīd stratēģija, to jau valde ir pieņēmusi attiecībā uz trešām valstīm. Un būs iespēja nosūtīt arī kopējas opera, operāciju koma, operatīvās komandas uz trešām valstīm. Un sestām Un pēdējā strateģiskās virzības joma, kas atspoguļot šajā dokumentā, ir operatīvās un finanšu darbības mm, paplašināšana, ietverot tehniskā iekārtu pārvaldību un cilvēku resursu pārvaldību tajos gadījumos, kad šādu tehnisku aprīkojumu un cilvēku resursu piedāvā dalībvalsts tā, lai mēs varētu efektīvāk šos resursus izmantot. Te runa ir arī par aģentūras pašas tehniskā aprīkojuma iegādi. Un pastāv arī dimensija, kas saistīta ar apmācību politiku, ko izstrādā aģentūra, lai pārliecinātos, ka mums ir elastīga, kvalitatīva mm, robežu un krasta apsardzes dalībnieku komanda. Lūk, tādi strateģiskie darbības virzieni. Un tālāk gribētu jums pastāstīt par jaunākajiem pasākumiem, kas īstenota, lai jauno mandātu īstenotu, kas stājās spēkā 6. oktobrī, atpakaļ nosūtīšanas kontekstam. Esam oktobrī izstrādājuši un palaiduši aplikāciju par atpakaļ nosūtīšanu IT sistēmā. Ir attiecīgas nianses arī no komisijas puses, izveidota sadarbspēja. spēja un dalībvalsts var paust savas vajadzības atpakaļ nosūtīšanas jomā, par tām informēt, par sūdzību mehānismu runājot. Aģentūras mājaslāpā esam šobrīd ievietojuši um, sūdzību veidlapu, ja kāds vēlas tātad iesniegt sūdzību. Esam tur ievietojuši arī dažādus dokumentus, kas saistīti ar noteikumiem attiecībā uz sūdzību mehānismu un vēl nepieciešams izveidot kontaktpunktu tīklu dalību valstīs, kas tad neatkarīgi no robeža apsardzes institūcijām varētu darboties. Nu, protams, aģentūras pamatiesību atbildīgai persona varētu tad arī nodrošināt analogus sadarbības partnerus attiecīgajās dalībiestādēs. tādēs Un tāpat arī notiek dokumentu tulkošana trešo valstu valodās un apmācība, kas attiec uz krasta apsardzi. Šobrīd īstenojam sarunas par darba apstākļiem, darba režīmu ar jūras kuģniecības drošības aģentūru un zivsemniecību kontrolas aģentūru. Tāpat, nu, jāsaka, darbs šīs, pie šīm sarunām gandrīz jau pabeigts. Tiek palielināta operatīvā sadarbība, piemēram, izmēģinājuma projekts zivsaimniecību, ar eh, zivsaimniecības kontrolas aģentūru. Tā rezultātā mēs varējām identificēt un dokumentēt nelegālo zveju. Un tas viens piemērs, kā mēs varam patrulēt eh, jūrā un šo darbu līdz ar to veikt daudz eh, ekonomiskāk. Pagājušajā nedēļā pirmo reizi notika arī Eiropas sadarbības projekts krasta apsardzes tīklā jaunā tīkla palaišana, faktiski tur bija tiesību sargājošās, sargājošu iestādu pārstāvi no iestādēm, kas atbildīgas par drošību uz jūras. Tika pieņemta metaloģija attiecībā uz spēju iz, izvērtēšanu, tas notika jau oktobrī. Turpinās darbs ar dalību valstīm un komisiju, un nākam nedēļ valde saņems priekšlikumu no izpildu direktora par konkrētām detaļām, precizējumiem attiecībā uz nākamā gada mērķiem. Un tagad no dalību valstīm gaidām, ka tie iecels attiecīgus pārstāvis darbībā šai tīklā, šai risku izvērtēšanas eh, tīklā. Un šie resursu apkopojumi tiks veidoti savlaicīgi, uh, Atsevišķi jau no tiem jau ir apstiprināti valdē, un pārējie tiks apstiprināti nākamnedēļ. Par trešo valstu sadarbību runājot. Viens no priekšnosacījumiem, pirms mēs varam nosūtīt kopējas operāciju vienības uz trešām valstīm, ir tāds, ka nepieciešams ir noslēgt attiecīgus nolīgumus ar šīm valstīm, un tas ir Eiropas komisijas uzdevums. Komisija sazinājās ar aģentūru, un es viņiem teicu, ka no aģentūras skatu punktu raugoties un no dalību valstu perspektīvas raugoties, ir svarīgi nodrošināt juridisko aizsardzību mūsu uh, darbiniekiem, kas turp tiek nosūtīti. Tāpat arī mūsu aktīviem nepieciešama aizsardzība, tā lai mums, piemēram, nebūtu jāmaksā importu nodokli. Tas it kā šeit pašsaprotami, bet tas ir jāiekļauj kā teksts šajā status vienošanās tekstā. Valde tāpat ir apstiprinājusi ierosināto stratēģiju attiecībā uz geogrāfisko kontaktu ierēģņu sadali Nigērijā, Balkānu reģionā, Jemenā tiks nosūtīt, nosūtīt šādi ierēģi. Esam arī valdē identificējuši, un šis priekšlikums ir pieņemts, identificēt mm, attiec citas Ziemeļa Āfrikas un Rietuma Āfrikas valstis, Somālijas pusulā tāpat. Uh, kas eh, tie geogrāfiski varētu būt prioritārs turpmākajām darbībām. Integrēta robežu pārvaldība, par es jau teicu, ka te mēs gatavojamies pavisam drīz nākt klajā ar operatīvo stratēģiju. Gribu uzsvērt arī, kas notiek ar rekrutēšanu. Šobrīd Parlamentā, kā zinu, šobrīd norisinās diskusijas, ir tāda līdzekļu izmaksāšana avansā pirms projektiem, tas vēl nav noticis. Un diskusijas, protams, parlamentā turpināt, bet doma bija tāda, ka 50 vietas varētu tikt no, no 220 izveidotas tagad pirms projektiem, nu tādā frontloadingiem, tādā avans kārtā tie, līdz 2017. gadam bet esam jau sākuši darbā pieņemšanu, esam identificējuši piemērotus kandidātus, kam arī piemēroti, eh, pie, piedāvāti šie amati. Un tagad mans pēdējais piemērs, par ko vēl gribēju runāt, jo šķiet mans laiks jau ir iztecējis. Pārskatāmība, pārskatāmība un atka, atskaitīšanās spēja, protams, un te nu man jāsaka, par to esmu jau runājis Lība komitejā, ka ir vai mēs vēlamies, lai, ka tas, ka piešķir aģentūrai vairāk resursu un līdzekļu, tas nozīmē, ka mums arī atskaitīšanās spēja jāuzlabo. Nu, piemēram, lūk, izveidots ir pārskatāmības pār departaments aģentūras ietvaros, lai labāk nodrošinātu atbilstību uh, noteikumiem un varētu reaģēt uz dažāda veida informācijas pieprasījumiem, piemēram, par piekļuvu dokumentiem un tam līdzīgi. Tāda ir pašreizējā situācija attiecībā uz jaunā mandāta īstenošanu, un tagad esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies! You, Paldies, Ležērī kungam! Šeit jūs, protams, esat uzaicināts, lai runātu par regulas īstenošanu, bet esmu pārliecināts, ka kolēģi vēlēsies uzdot jautājumus arī no plašāk eh, konteksta saistībā ar jūsu aģentūras eh, darbu un cerams, ka jūs varēsiet atbildēt arī uz šādiem jautājumiem. Tāpēc arī mums ir eh, diezgan garš saraksts ar kolēģiem, kas vēlas uzdot jautājumus. Tātad pavisam ātri pateikšu, kāda kārtība ir vispirms eh, ēnu referenti par regulu, pēc tam pārējie deputāti. Pie pāris minūtēm gan vajadzētu pieturēties savos izteikumos, godātie kolēģi, lai mēs atstātu arī direktoram iespēju atbildēt saistībā ar eh, aģentūras darbu un pašreizēju situāciju. Sāksim ar ēnu referentu par regulu. Eh, Natalija Grīsbeka. Natalija. Merci, prezident. Uh, merci, monsieur Līdz. Priekšādātā paldies, Lagerī kungs, jums arī paldies par prezentāciju. Tiešām ļoti skaidru un konkrētu. Pāris vārdos pavisam ātri, jo mums nav daudz laika, gribu teikt, ka lūk, es priecājos, ka ir, nu, lūk, jauni uzdevumi šai jaunajai aģentūrai, jo es domāju, ka Mums bija vajadzīga šāda aģentūra, pat ja Eiropas debašu kontekstā pilsoņi nevienmēr saprot, ka tas ir tāds spēcīgs jauns rīks. Bet nu, es vienkārši gribētu teikt, ka šī jaunā sistēma, nu, atrisinās visas problēmas, tā uzskata daudzi, nu, tas ir mazliet tā maldinoši topāt, un es mēģinu vienmēr skaidrot par to, kāda ir šī modalitāte, kā norisinās jūsu kompetenci īstenošana skaidrot, cik svarīga ir jūsu darbība. Tāpat laikā cenšos viņam arī paskaidrot, ka, protams, ar jūsu aģentūras darbību visas problēmas un sarežģītās situācijas atrisināt pie ārējām robežām mēs nevarēsim. Bet varbūt būs iespējams um, aprates brīvību konsolidēt Schengen zonas ietvaros. Nu, pāris novērojumi Kā jau teicu, priecājos par jaunās aģentūras izveidi, bet divi, trīs jautājumi, kas varbūt nav tik patīkami pēc savu raksturu. Jūs runājāt par šīm strateģiskās virzības jomām. Pieminējāt šo slaveno atpakaļ nosūtīšanas pasākumu mēs diezgan daudzi esam nu, par to uzdevuši jautājumus, respektīvi par operācijām, kas norisinās šobrīd pie ārējām robežām. Cilvēki, kas ir tieša, tiek tiešā veidā nosūtīti atpakaļ no robežas, tas mūsos rada bažas. Varbūt es kļūdos, bet tā ir tāda kā pelēkā zāna šobrīd, kas nu, var radīt draudus, apdraudējumu šiem cilvēkiem un varbūt viņu tiesību pārkāpumu. Tātad vai ir šādi tiesību pārkāpumi, šāds mans jautājums, jā vai nē. Un turklāt, vai ir tādas personas, kas tiek nosūtīts atpakaļ bez jebkādas iespējas paust savu viedokli, pieprasīt patvērumu kādā dalībvalstīm? Nu, otrs eh, tāds jautājums, kas arī nav vienkāršs tik, nu, mēs esam informēti par vairākiem incidentiem, ka, piemēram, krasta apsardzes pārstāvis lietojuši ieročus, jaunās aģentūras darbības ietvaros un pat ir faktiski šāvuši uz eh, bēgļu laivām. No nu, šīs laivas, protams, vada šie eh, nu, peļņu kārojošie eh, noziedznieki, vidutāji, bet vai jūs varat tomēr paskaidrot, kādas ir, kāda ir šī situācija? Un trešām kārtām pavisam īsts jautājums, bet arī nevienka, ne, nav viegls jautājums. Uh, kad runājām par situāciju pie Turcijas krastiem. Kas notiek tur starp um, Eiropas Savienību un Turcijas starp šo valstu ūdeņiem? Keller, Skā Keller ir otra referenta par regulu lūdzu. Jā, paldies, Ležerī kungs, par ierašanos un jūs uh, sniegto jūsu mandātu skaidrojumu. Man ir tikai pāris jautājumu. Par sūdzību izskatīšanas mehānismu jūs minējāt, ka tas ir pieejams tiešsaistē, bet kur ir problēma ar kontaktpunktu izveida dalību valstīm, vai dalību valsts to nedara, vai viņiem nav neviena piemērota kandidāta, ko tur nosūtīt, vai kur tur ir problēma. Un varbūt arī būtu labi, ja, ja mājaslapā šis eh, mehānisms eh, sūdzību izskatīšanai būtu daudz eh, vieglāk atrodams. Š šī brīža izvietojums nav pārāk labs. Jūs tāpat minējat, ka notiek rekrutēšana, bet mēs neesam redzējuši nekādus aicinājumus eh, iesniegt pieteikumus pamatiesību eh, darbiniekam, eh, kur tā darbinieks, kurš atbildīgs par pamatiesību ievērošanas kontroli, tātad vai atsimedzot, tur būs nepieciešama arī jauna vieta, kur strādāt, viņa vai varat paskaidrot. Jūs minējāt eh, par šo eh, apkopojumu, eh, pūlu veidošanu dalību valstis ir nosūtījuši pietiekam daudz robežsargu. Un tad par trešajām valstīm, ar kurām trešām valstīm jūs plānojat sadarbību, kā jūs minējāt, ar Nigēru, Balkānu valstīm, citiem reģioniem, Āfrikas ragu. Uh, Un ko tieši jūs plānojat darīt ar šīm trešajām valstīm? Tad vēl par citiem jautājumiem. Bija UNHCR uh, eh, sūdzības par uh, neielaišanu valstī. Grieķija to darīja izmantojot eh, Frontex lidmašīnu. Protams, ka ne jau Frontex pieņem šos lēmumus, bet tur bija klāt Frontex darbinieki, Frontex lidmašīna tika izmantot, tātad vai jums neliekas, ka kaut kas ir jāmaina, lai kaut kas tāds nenotikt vairāk? Un visbeidzot, Frontex organizēja konferenci par eh, Eiropas robežsārdzi. Uh, novembrī tas bija pirms pāris, daži, pāris dienu atpakaļ, un uh, uzaicināt bija Austrālijas uh, robežsardas pārstāvi. Ko jūs uh, bijāt plānojuši mācīties no viņiem? Veselu virkni jautājumu, vai jūs tos pierakstījāt visus? Jā, es vēlētos dzirdēt arī atbildes, un kolēģi droši vien es aicinu pieturēties pie divām minūtēm uzdodot jautājumus. Tādā secībā, kā cilvēki pieteicās, deprēkums. Uh, merci, prezident, merci, Klod. Priekšādātā paldies, Klod, jums arī paldies. Priecējums jūs, Ligerikungs, redzēt, vienmēr priecājos jūs, jūsos klausīties, un arī jūsu prezentācija bija tik skaidra un struktūrēta lieliski. Trīs jautājumi. Man ļoti iespaidoja Lemonde publicētais ziņojums pirms pāris dienām uz vairākām lapusēm, un tur tika uh, nu, skaidri parādīts, ka to teroristu vidū, kas darbojās Briselē un Parīzē, lielākā daļa bija cīnītāji, ir bijuši cīnītāji Sīrijā un faktiski bija iekļuvuši uh, Ehm, Eiropas Savienības teritorijā nelegāli. Es tagad negribu likt vienādības zīmes starp teroristiem un imigrantiem. Nē, nē, nē. Es vienkārši atsaucos uz šo te žurnālu. Un, ja es tagad ticu Eiropas koordinātoru struktūrām cīņai par terorismu, ir, ir vairāk tūkstoši cīnītāji, kas varētu turpmākajos gados atgriezties uh, Um, no, Eiropas Savienībā no Sīrijas un tā tālāk. Vai ir tādi pašreizējie drošības ietvari, kas ļautu jums pie robežām nu, attiecīgi rīkoties, lai varētu identificēt tos, kas ir šādi cīnītāji. Otram kārtām jautājums, kas saistīts ar aktuālo situāciju. Um, Beļģijas imigrācijas um, departaments teica, ka viņi esot atsaukuši visus uz Grieķiju nosūtītos beļģu eksperts. Es nezinu, vai tā ir taisnība. Viņš publicē informāciju, ka viņu drošība vairs netiekot garantēta. Ka, lūk, migranti esot pilnīgi ieņemši tās ēkas, kur notiek visas šīs pārbaudas un traucē viņu darbu un tam līdzīgi. Vai varam ticēt šādiem izteikumiem? un vai šāda veida notikumi tiek pieredzēti, un ja jā, ko jūs, nu, varat teikt, teikt secinājumu vietā šai ziņā? Paldies! Kristīna Delāna tālāk. Paldies, Legarī kungs, ka jūs esat klāt šodien šeit atsaukšos uz diviem punktiem. Par apmācību attiecībā uz krasta un robežu sargiem Šeit ir ļoti daudz dažādu nianšu jaunajā regulā iestrādāts, parādāts konkrēts apmācības eh, pasākuma, kas attiektos ar, attiec, uz attieksmi pret bērniem un riskam pakļautajām grupām un gribu uzsvērt arī, ka līguma ar trešām valstīm, pa ko jūs runājat, un diezgan bieži tur svarīgi arī šo apmācību atcerēties. Turklāt ar Kosovu, piemēram, paredzēts, pa, parakstīts dokuments, Un šajā tekstā, tieši tāpat kā visos citos šajos darba kontraktos, e, ir konkrēti teksti tiek publicēti, bet parlaments netiek informēts par, piemēram, vēl citu valstu, citām valstīm noslēgti līgumiem, vai jūs varētu mums piedāvāt konkrētus piemērus, kāda sadarbība ar trešām valstīm šo līgumu ietvaros, ja tiek noslēgt, nu, kā piemēram tas noticis darījumā ar Turciju. Daudzgadu plānā aģentūras darbam līdz 19. gadam tiek norādīts, ka lielākā tā daļa kontraktu ir jāuzlabo. Lai ietvērtu tur arī pamatiesību elementus, vai tas at, vai šis darbs pie kontraktu modificēšanas ir jau uzsācies? tā, lai tie atbilstu jaunajām um, ietvaram un pamatiesību aspektiem parlamentam, taču būtu jābūt informētam par šādu pārskatīšanas darbu. Jaunajā reglamentā turklāt teikts, ka jaunajai aģentūrai jāinformē parlaments pirms šādu darba kontraktu slēgšanas. Nu, tas nozīmē, ka pirms slēgšanas mums jāsaņem informācija Un te šobrīd, kā zinām, norisinās ar Senegālu, Mauritāniju, Māroku, Tunisiju, Eģipti un Brazīliju un citām. Vai jūs varētu vairāk mums varētu pastāstīt par sarunām, piemēram, ar Lībiju un tāpat ar citām trešām valstīm? Um... Paldies, Vembergs kundze. E, tak. Paldies, prieksēdētāja kungs. Un uh, Paldies eh, Legēra kungam par sniegto informāciju. Man uh, ir jautājums. Divi ar pus gadus esmu strādājusi šajā parlamentā, šajā sasaukumā, un uh, bija sākumā Māre Nostrum, pēc tam uh, Frontex. Uh, uzvilka karogus un būras, lai pārņemtu Māra Nostrum uzdevumus, un atkal ir parādījies jauns Frontex uzdevums vai jauns Frontex ietvars. Kas tas viss ir? Uh, neko nesaprotu, kaut arī esmu inteliģenta sieviete. Protams, es vēlos, lai tiktu aizsargāts Eiropas ārējās robežas, bet eh, Frontex sākotnējie uzdevumi bija meklēt un izvērtēt informāciju. Tad mans jautājums, vai patreizējais jaunais Frontex eh, strādās, lai aizsargātu mūsu ārējās robežas, vai arī nodarbojasies ar zinātnu pētniecību un analīzi. Otrs. Eiropā ir ieradušies miljoniem migrantu pagājušajā gadā, un Zviedrijas ārlietu ministrs ir teicis, ka vismaz 80 tūkstošus grib sūtīt atpakaļ. Jūs eh, pieminējāt, ka šis jaunais Frontex palīdzēs sūtīt atpakaļ no dalību valstīm migrantus, un dalību valsts varēs izteikt savas vēlmes eh, Frontexam. Mans jautājums, kā jūs konkrēti palīdzēsiet? Un vai jūs palīdzēsiet arī Zviedrijai sūtīt atpakaļ uz kurieni, no kuramējo 80 tūkstošus? E, šobrīd Itālijā ir ļoti liels spiediens, jo šobrīd šis ceļš no Turcijas uz Grieķiju ir ciet, un šodien pat lasīju par Itāliju, ka e, šogad, burtiski pēdējā mēnesī, Itālijā ir ieradušies tik daudz, kā pat iepriekšējā gadā nē. Un pagājušajā gadā jūsu tātad pētniecības un analīzes darbs bija tāds, ka uh, cilvēku tirgotāji draudot ar ieročiem visiem visās pusēs vienkārši migrantus sūtīja pāri vidusjūrai. Tātad tie ir mani jautājumi. Paldies, ja atbildēsiet. Zipels kundze. Paldies. Pirmkārt, es vēlētos uzsvērt, ka šeit parlamentā bija liels vairākums, kas atzina, ka er, dalību valstu ārējās robežas tomēr ir Eiropas kopējās robežas, līdz ar to mums ir nepieciešama Eiropas robežas sardz un krastapsardz, bet man ir jautājums par to, kas šobrīd notiek praksē. Es saprotu, ka viens no jūsu uzdevumiem ir ievākt datus, veikt to analīzi par to, kas notiek valstīs ārpus Eiropas Savienības, bet ko jūs darat ar šo informāciju. Jo šobrīd, principā pirms brīža, jūs runājat par to, eh, ka ir jāskarās, kur ir ietekme uz robežu drošību, bet tad, kad tas notiek, var, vai tas nav par vēlu jau? vai nav jādomā par to, mēs, eh, no kā mēs varam izvairīties, balstoties uz jūsu analīzi, redzot, ka situācija sāk pasliktināties un cilvēki nonāk pie mūsu robežām. Tāpat jūs minējāt eh, sadarbību ar trešām valstīm, bet manuprāt, jūsu uzdevums sadarbībā ar trešām valstīm nav jāstiprina demokrātija un jāapkaro noziedzību, bet gan jāstiprina robežas šajās valstīs. Vai tur ir kaut kas cits, ko jūs darat? Līdz ar to vēlreiz mans jautājums ir, balstoties uz jūsu analīzi, uh, Vai jūsu informācija nonāk citās politikas jomās, komisijā un dalību valstīs? Jo daudzas lietas no tām, par kurām mēs runājam, sākas trešās valstīs. Līdz ar to balstoties uz jūsu analīzi un citu aģentūru analīzi, kā arī Nacionālo aģentūru darbu. Es uzskatu, ka jūsu informācija varētu veidot daļu no stratēģijas, kā labāk sadarboties ar trešām valstīm, lai uzlabotu situāciju vai vismaz neļautām pasliktināties, izvērsties par konfliktu situācijām, autoritāriem režīmiem, spīdzināšanām vai pat ekonomikas situācijām. Tātad, vai jūsu analīzes ir noderīgs arī šajā jomā? jeb jūs eh, savā kapacitātē esat spiesti gaidīt, līdz situācija tiešām aktualizējas tieši uz robežas, un tad jūs varat rīkoties, un ar jūsu datiem nekas netiek darīts. Kā īsti ir? Paldies, Spinelli kundze! Paldies, eh, priekšsēdētāji, paldies Leģerī kungam par prezentāciju. Man ir daži jautājumi par tādiem specifiskiem incidentiem ar spēka lietošanu. Pirmkārt, Skā Kēlere jau pieminēja vienu gadījumu. Grieķijas veiktā nelegālā bēgļu atpakaļ nosūtīšana, izmantojot divus Frontex transporta līdzekļus 11. jūnijā. Frontex atbilde bija tāda, ka lēmumu pieņēmu uh, Grieķijas iestādes un reģionālais koordinēšanas centrs saskaņā ar eh, meklēšanas un glābšanas likumdošanu, izvērtējot situāciju. Un mans jautājums ir šāds. Kāda veida atbildība tad Frontex īsti ir? Šajā izvērtējumā, kas tieši bija tāds, uh, kas lika jums uzskatīt, ka šīs veicamās darbības ir legālas? Otrs jautājums. Tas saistīts ar Amnesty International kur viņi ir ziņojuši par vardarbības un spīdzināšanas eh, izmantošanu vairākos itāļu eh, centros, hotspot centros. Itālijas iestādes ir to noliegušas, bet nav apšaubāmi, ka viņi ir galvenie vainīgie šai procesā. Tomēr Frontex tur bija klāt. Piedaloties eh, pirksnospiedumu noņemšanu un citām darbībām, nu, katrā ziņā jūs varat varbūt nepiekrist eh, tam, ko dara eh, vietējās iestādes, bet ja jūs esat klāt, jūs esat līdzvainīgi. Un tā vēl trešais jautājums par spēka, ja konkrēt šaujamieroču izmantošanu. Uh, pret kuģiem ar migrantiem ceļā uz Grieķiju. Jūs man rakstījāt par šo situāciju un sacījāt, ka tie nebija Frontex kuģi. Iespējams, ka tā ir taisnība. Tomēr žurnālists, kas eh, pētīja šo situāciju, ziņoja, ka viņiem bija jāprasa Frontex atļauja, eh, lai varētu kāpt uz šo eh, kuģa klāja. Tātad, vai tie bija Frontex kuģi vai nē? Paldies, Kirkos kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Eh, Esat sveicināti, Ležerī kungs, vienmēr prieks jūs dzirdēt. 2010. gadā bija liela migrantu plūsma no Turcijas, un Turcijas valdība arī netika galā ar šo jautājumu tāpat arī Grieķija un uh, cilvēktiesību tiesa uh, uh, minēja, ka mēs esam, ka valdība ir vainīga un arī Frontex 176 darbinieki bija iesaistīti šajā situācijā. Šobrīd jūs stāstat, ka mēs esam iesaistīti integrētā uh, Eh, robežu pārvaldībā, tāpat tiek izvērtēta dalību valstu spēja tikt galā ar šīm problēmām un tiek konstatēts vājās vietas un tā tālāk. Tā kā šīs vājās vietas var būt saistīts arī ar problēmām administratīvajā kapacitāte, spēja rēģēt vai patvērumu eh, sistēmas problēmu Kāda ir tā mācība, ko esat mācījušies no Grieķijas aspekta šajā krīzē? Mums ir mehānisms, lai varam identificēt problēmas, bet šķiet, ka mūsu reakcija attiecībā uz to optimismu, ko mēs izrādām eh, saistībā ar Frontex darbu, tad katrā ziņā mēs rezultātus neredzam jo tur joprojām cilvēki dzīvo ļoti smagos apstākļos, joprojām ir mēnešiem ilgi vajadzīgs laiks, lai konstatētu, kur ir problēma un kā to novērst. Kā varam būt optimistiski attiecībā uz to, ka eh, jūsu darbs problēmu identificēšanā dos rezā, reāls rezultāts, nevis vienkārši noguls mapītē kādā stū, stūrī kabinetā? Nežas, eh, nepreido kungs. Paldies! Es atvainojos, e, ka nebija klāt sākumā. Vai jūs varat man paskaidrot, kāda veida konvencijas vai e, vienošanās ir nepieciešama divpusējas ar trešām valstīm vai startautisku, līgu, e, startautisku līgumi vai ANO konvencija vai kas tam līdzīgs, lai jūs panāktu reakciju no otras puses vidusjūrai? lai eh, notiktu rīcība un tiktu apturēta eh, nelegālā cilvēka tirzniecība un šie noziedzīgie tīkli, kas tur darbojas šajā jomā. Paldies, kolēģi, par lieliskiem jautājumiem un laika ievērošanu. Ležērikungs, jūs esat pieredzējis cilvēks, jūs zinat, ka laika moments ir ļoti svarīgs un mums ir pietiekams e, laiks atlicis, lai jūs varētu precīzi atbildēt uz jautājumiem. Tā kā, ja jūs varat vēlaties detalizēt atbildēt uz šiem jautājumiem, lūdzu, jūs to varat darīt. Jā, paldies priekšsarētāji. Vēlos pateikties visiem deputātiem, kas uzdev tik daudz jautājumus. Tas parāda to, cik eh, liela ir interese un centīšos, cik vien tas iespējams, atbildēt detalizēti. Tāpat, kur vien iespējams, centīšos atbildēt tajā valodā, eh, kuru izmantoja konkrētais deputāts. Tā kā atbildēšu arī franču, angļu un atkal franču valodā. Kas attiecas uz atpakaļ nosūtīšanas operācijām? Eh, kas tika ziņots par eh, notikušo uz robežām un iespējamo pārkāpumu, kur cilvēkiem nebija iespējams iegūt patvērumu. Eh, legāli te šeit ir divi scenāriji iespējami. Pirmkārt, ir atpakaļ nosūtīšanas saskaņā ar 2018. regulu kur personas tiek sūtīts atpakaļ uz trešo valsti, bet ir arī cits scenārijs, kuru jūs aprakstījāt. Un tas ir neuzņemšanas scenārijs saskaņā ar Schengenas kodeksu. Tad, kad trešās valsts valsts piedarīgais, kuram nav atļauta brīvu pārvietošanās Eiropas Savienībā, uh, neizpilda kritērijas, piemēram, nav vīzas, nav pases vai cits identitātes dokuments, vai netiek izpildīti finanšu kritēriji, piemēram, vai arī Schengens informācijas sistēmā ir īpaša atzīme par viņu, tad šādos apstākļos š, saskaņā ar Schengens robežu kodeksu ja persona paziņo, ka tā ir nepieciešama aizsardzība, tad tas ir robežsardzes un krasta apsardzes ziņā, viņi ir arī atbilstoši apmācīti, piešķirt piekļuvi, nosūtot personu eh, iestādē, kas atbildīgi par patvērumu. Kas attiec uz to, ko Frontex dara? neesmu saņēmis eh, kādus ziņojumus no robežsardzes vai Frontex. Esmu dzirdējis no atsevišķiem NVO, esmu saņēmis no viņiem vēstules par šādiem gadījumiem, un tad eh, reaģējot uz to, mēs veicam izmeklēšanu, cik, cik nu tas ir mūsu iespējās, un es skatos arī uz atsevišķām uh, situācijām, kas būtu varējuši notikt, un tas skar Eiropas Savienības ārējās robežu, jūras robežu, sauzemes robežu, bet man, nav, mums nav šobrīd neviens dokumentēts šāds gadījums. Tad bija jautājums par šaujamieroču izmantošanu. Tas ir savā ziņā paradoxāli, ka man jāatbild uz šo jautājumu šodien. Jūs par to uzzinājāt tikai tādēļ, ka Frontex ir pieņēmis atvērtības eh, politiku, atklātības politiku. Ir bijuši šādi gadījumi. Vairāki tādi gadījumi Grieķijā, kad tika šauts uz robežsargiem. 2015. gada vasarā bija incidents uz jūras eh, starp Turciju un Grieķiju. Mūsu kuģi bija netāli, bet nebija iesaistīti šajā apšaudē. Es ziņoju par to žurnālistam, Tas bija žurnālists, kuru bijām akreditējuši, bet žurnālists pārprata situāciju. Uzskatot, ka viņa rokās ir nonācis e, slepeni nopludināts dokuments, bet tā tas nebija. Šis jautājums tika atrisināts atbilstoši Grieķijas likumdošanai, jo tā bija Grieķijas teritorija. Operatīvajā plānā mums ir paredzētas normas leģitīmai aizsardzībai. Un e, šī situācija katrā valstī ir atšķirīga. Piemēram, noteikumi Itālijā nav tādi paši kā Grieķijā. kuģiem, kas nav no uzņemošās valsts, vai Grieķijas gadījumā tātad eh, kuģi, kas nav Grieķijas kuģi, Itālijas gadījumā kuģiem, kas nav Itālijas kuģi. Viņiem tiek eh, norādīts, ka apšaudas laikā nav jāiesaistās. Tomēr, ja uz viņiem tiek šauts, tad viņiem ir tiesības aizsargāties saskaņā ar vietējo likumdošanu. Esmu pieprasījis ziņojumus, atskaites, un esmu tos arī saņēmis no Grieķijas iestādēm, un tur nebija vispār runas, kad notiek šaušana uz migrantiem. Tur bija atbildes uguns eh, pēc tam, kad tika šauts no eh, cilvēku tirdzniecības, no šiem kontrabandistu kuģu puses. Cik es sapratu, viens cilvēks eh, guvis savainojums bija apšaudas rezultātā. Kas attiecas uz Grieķijas-Turcijas jūras robežu? Tur mēs eh, redzam, ka katru dienu ap 120 bēgļiem ierodas Grieķu salās no Turcijas. Šī gada februārī divi ar pus tūkstoši cilvēku Grieķijas eh, salās ieradās katru dienu no Turcijas, tā kā ir notikusi ievēr, ievērojama pārvirzīšanās. Arī jaņem vērā situācija, ka hotspot centri ir pārpildīti. Tur šobrīd ir divreiz vairāk cilvēku nekā tas bija paredzēts, nekā reāli šie centri var uzņemt, izmitināt. Operatīvais plāns attiecībā uz Turciju darbojas. Mēs redzam, ka Turcijas robežsardze veic meklēšanas un glābšanas operācijas jūrā, savos teritoriālajos ūdeņos, kas attiec uz atpakaļ uzņemšanas līgumu starp Eiropas Savienību un Turciju. Tad Turcijas iestādes vienmēr ir bijušas orientētas uz sadarbību operatīvajā jomā, kā vienojās Eiropas padome un uh, Eh, Turcija. Tagad eh, atbildēšu uz pārējiem jautājumiem. Tātad eh, pār, jautājumi, kas ir saistīti ar kontaktpunktiem dalību valstīs. Doma bija sekojoša. Aģentūrā pamatiesību um, atbildīgais izveido attiecības ar šiem punktiem kad dalību valstu atbildīgie darbinieki vēlas sadarboties Frontex operācijās, un ja ir pārkāptas eh, pamattiesības, tad eh, dalību valstu iestādes tām vajadzētu nozīmēt ombūdu vai eh, kādu objektīvu uh, E, objektīvu ekspertu, kas e, būtu sava veida starpnieks un īstenotu izmeklēšanu dalību valsts līmenī. Frontex e, organizēs tikšanos ar dalību valstu attiecīgajām iestādēm, lai izveidotu šādu tīklu. Ja pareizi atceros, šāda konferences seminārs paredzēts Briselē decembrī, dalību valstis eh, nozīmēs konkrētu sadarbības virsnieku, ja to tā varētu teikt, un tādējādi Frontexam būs eh, tīkls, kā un, ja vajag ko iedarbināt. būtu daudzās valodās un kāda ir, teiksim, sūdzību iesniegšanas mehānismu process. Bet eh, vēlējos pateikt sekojošo. Kopīgajās operācijās un pirms Frontex piesaista kādus ekspertus ir paredzēta apmācība, kas domāta tieši robežu sargiem šā mehānisma īstenošanā. Tā tad migranti vai jebkurš, kurš vēlas iesniegt sūdzību, nav jau obligāti tas jādara. Tiešsaistes versijā to var izdarīt arī iesniedzot papīru iesniegumu. Par eh, pamatiesībām runājot, ir izveidot pamatiesību nodaļa. Agrāk mums bija tikai viens atbildīgais, tagad mums ir pamatiesību virsnieks, plus vēl viens palīgi virsnieks, tātad šis te pamatiesību speciālista vietnieks. Un mēs visu laiku pieņemam darbā jaunus ekspertus, Ir arī tādi Frontex darbinieki, kuri tieši nodarbojas ar sūdzību izskatīšanu un analīzi, un saskaņā ar pamatiesību virsnieka teikto, pēc jaunā mehānisma stāšanās spēkā formāla sūdzība iesniegtas nav. Bet eh, janvārī Tā kā es esmu atbildīgs par Frontex eh, resursiem, tad eh, es šobrīd ir sagatavota, šobrīd šajā pamata tiesību nodaļā ir divas vakances, un saskaņā ar mūsu 17. gada budžetu tiešām būs iespējams pieņemt darbā divus papildus darbiniekus, kas nodarbosies ar sūdzību izskatīšanu. Par šo resursu apkau, apkopošanu ir paredzēts Frontex regulā trīs e, tātad e, resursu apmo, apkopošana e, atpakaļ atgriešanai un vēl divas citas ātrās darbības kom komandas. Nākamnedēļ mēs pabeigsim darbu pie šo vienību galīgās izveidas un dalību valstis, lai atbilstu noteikumiem, tam būs eh, jānodod zinām robežsārdzes eh, spēki mūsu rīcībā, bet eh, dalību val, tātad katras dalību valsts jau zin, cik daudz robežsargiem būtu jābūt tā kā Frontex rīcībā. Ar dalību valstīm joprojām notiek diskusijas, lai pieregulētu konkrēto robežsargu skaitu jo rob, eh, tātad regulā ir teikts, cik daudz ir jābūt šādos spēkos, bet nav pateikts kādam sadalījumam. Piemēram, dalību valstis eh, centrāla Eiropā, kurām nav jūras, tad, eh, protams, viņām nav jūras spēku, un mēs no viņām arī nepaģērēsim jūras spēku piekritību. Uh, Protams, saistībā ar geogrāfisko stāvokli mēs arī noteiksim, cik daudz katra dalība valsts un ko. Bet šobrīd eh, strādājam kopā ar dalību valstīm un domāju, ka decembra vidū mums šie skaitļi būs katrā dalību valstī skaidri. Sadarbība ar trešajām valstīm. Par šo tēmu man tika uzdoti daudz jautājumi viens konkrēts saistīts eh, ar tā saucamo zīda ceļu. Tā ir iniciatīva, kurā iesaistījās arī Frontex. Šobrīd runa iet par valstīm Bangladeša, Afganistāna, Pakistāna. Iespējams, kad aizmirst šeit pieminēt kādu, bet um, tās ir valstis, kas nāk no manis pieminēto valstu reģionu. Kādu sadarbību esam paredzējuši ar šīm valstīm un kādu vispār ar trešajām? Protams, ir noslēgta līguma, bet eh, tie laiku pa laikam ir jāpieregulē un tāds eh, sadarbības līgums, tie arī ir nedaudz jāpieregulē ar Balkānu valstīm un ar tādām valstīm, kuras ir Eiropas Savienības kandidātu valstis vai kuras varētu kļūt par kandidātu valstīm šeit situācija ir savādāka nekā ar citām valstīm, jo šādas sadarbības līgumus mēs varam izmantot arī, lai veicinātu valsts vieglāku iestāju Eiropas Savienībā. Tātad, lai mēģinātu valsts pavirzīt uz Eiropas uh, likumu piemērošanu, uz cilvēktiesību ievērošanu un tā tālāk. Citās valstīs kas atrodas tālu no Eiropas un kuras nekad nekļūs par Eiropas Savienības kandidātu valstīm. Protams, šeit eh, informācijas apmaiņa un sadarbība notiek eh, uz savādākiem apsvērumiem, jo ar personas datiem apmainoties, mēs piemērojam Eiropas likumdošanu, bet ir tādas valsts, kurās vispār nav nekādas datu aizsardzības likumdošanas. Par atpakaļ nosūtīšanu daudz jautājumu. Un kā notika šī atpakaļ nosūtīšana? Kā piemēram no Grieķijas uz Turciju. Tā bija Eiropas padoma, Eiropa padoma, kas pieprasīja tātad dalību valsts, kas pieprasīja šādu līguma kas pieprasīja šādu rīcību pēc tam, kad tika noslēgts Eiropas Savienības un Turcijas eh, atpakaļatgriešanas līgums. Tātad eh, Frontex darbības standarti tiek piemērot šajās operācijās. Daudzkārt ir izveidojusies situācija, kurās nevalstiskās organizācijas un pat Eiroparlamenta deputāti ir norādījuši, ka kaut kas nav kārtībā, un mēs visus šādus gadījumus izskatām. Saskaņā ar Eiropas Savienības likumdošanu, ar mūsu regulu, aģentūrai nav kompetences, un tas nav tās mandātā pārbaudīt, vai konkrētā cilvēka atpakaļ nosūtīšana ir pamatota un argumentēta vai nē. Ja ir kāda problēma, tad mēs tikai varam pārbaudīt, vai atpakaļ nosūtīšanas procesā ir ievērotas cilvēktiesības. Viens piemērs. Man tapa zināms, tā bija ļoti labi pazīstama nevalstiskā organizācija, kur pirms pāris mēnešiem apgalvoja, ka saskaņā ar viņu rīcībā esošajiem datiem divi cilvēki tiks nosūtīti no kādas Grieķijas salas uz Turciju, un manis nepieminētā nevalstiskā organizācija apgalvoja, ka e, Turcijā viens no šiem, vismaz viens no šiem cilvēkiem varētu tikt e, pakļauts tiesvedībai. Bet, kā jau teicu, tas nav e, Frontex kompetence, tomēr tūlīt pārbaudīju ar um, Grieķijas varas iestādēm, vai šie, vai šie cilvēki ir sarakstā vai ne, un tad es pateicu arī nevalstiskajai organizācijai, ka šie cilvēki netiks nosūtīti atpakaļ. Arī par Sīrijas bēgļu situāciju ir bijuši vairāki, kuri e, apgalvo, ka viņiem nav iespējams pieteikties e, patvēru meklētāju statusam Grieķijā. Um, kā jau teicu, tas nav Frontex mandātā rakstīts, bet mēs sazinājāmies ar Grie Grieķijas varas iestādēm. Tomēr vēlējos pārliecināties, lai aģentūras resursi netiek izmantoti cilvēktiesību pārkāpumos. No juridiskā viedokļa raugoties, šis ir ļoti slidens ceļš. Vienkārši vēlējos pateikt, ka ikvienā brīdī mēs mēģinām pārbaudīt, vai pamatiesības tiek ievērotas vai nē. Man bija jautājums par Austrāliju, prieksēdētājs. Ja kolēģi būtu ar mieru turpināt angliski strādāt, tad eh, tūks laižam pusdienās. Tūki jau vairāk kārt mums ir identificē, vairāk kārt pateikuši, ka 12.35 eh, viņiem ir jāiet prom. Tā tad, eh, kolēģi, vai jūs piekrītat turpināt strādāt angliski? Tātad turpinam angliski. Is it okay? Because I really jo es gribētu, lai mēs uzklausītu atbildes, bet eh, tulkiem ir jādodas prom, jau pārāk ilgi mēs esam pārvilkuši, jau pārāk daudz reizes esam pārvilkuši pasakos tulkiem. Lūdzu, Džērī kungs, vārds jums atkal. Paldies! Thank you, uh, Mr. Chairman. So, yeah, th there was a question concerning the, the presence of Australia in this uh, network on, on Coast Guard. Uh,